tiesību par eh, daudzajām neskaitāmajām Brexit sekām visās jomās. Jūs varat man ticēt, mēs labi zinām, dāmas un kungi, ka visu Brexit iemeslu vidū, kuru dēļ um, Brexitai paši izpaudās, ir divi pamatiemesli. Viens E, spējas dalīt e, vides e, fiskālajā jomā, kas saist, attiecas arī uz Eiropas iekšējo tirbu, un otrais iemesls, kas tika atgādināts, brī, brīvas pārvietošanās atcelšana vīriešiem un sievietēm, kas ir pašā centrā Eiropas projektam kopš pirmsākumiem. Un, at, lūk, tāda ir patiesība, ar ko mēs saskaramies. Un tās ir būtiskas sekas nākotnē. Daudz no jums to teica. Un mēs par to runāsim nākamajās sarunās ar konkrētām sekām. Runājot par atcelšanu pēc pārējās perioda beigā, šī gada 31. decembrī, eh, ekonomiskajā plāksnē, profesionālas kvalifikācijas, nav iespējas apmesties drošībā. Neviens eh, abās pusēs nedrīkst vērtēt par zemu sekas. Es atkārtoju, abās pusēs sekas, tiešās sekas, brīvas pārvietošanās atcelšanai, kas ir Brexit centrā. Tas tātad nākamajām sarunām kas sāksies apmēram marta vidū. Pagaidām mēs runājam par pilsoņu tiesībām, kas bija prioritāte jūsu parlamentā, un Eiropas Savienības sarunu vedējām, kas tagad uzstājas jūsu priekšā. Pateicos jums, tā bija prioritāte visām jūsu pārstāvētajām dalībvalstīm. Gribu pateikties Gijai Verhofstatam un visiem kolēģiem par šo ārkārtīgi skaidro rezolūciju, par ko jūs balsosiet rīt, kas pauž jūsu piesardzību un arī eh, runājot par tiešajām sekām, kas būs Brexitam, eh, Verhofstata kungs uz šo balsojumu varēs balstīties arī sarunās šonadēļ Londonā kā norādīja mūsu komisijas priekšsēdētāja Fonderleinas kundze, pilsoņiem nepieciešamas garantijas nākotnē un arī viņu ģimenēm. Viņiem jāzina, ko viņiem nozīmē Brexit ikdienas dzīvē. Objektīvi. Es domāju, ka izstāšanās nolīgums, nu, kas ir jūsu priekšā, sniedz šādu pārliecību. Britu pilsoņiem, kas dzīvo kādā no 27 dalībvalstīm, un tiesības, kas, ko viņi ir ieguvuši līdz pārējais perioda beigām. Tātad līdz nu pat sākušam šās gada beigām. Viņi turpinās, varēs turpināt dzīvot savu dzīvi kā līdz šim savā dzīves vietas valstī, un tas attiecas apmēram uz 3,5 eh, savienības pilsoņiem apvienotajā karalistē. Visi šiem pilsoņiem jāturpina dzīvot, mācīties, strādāt, saņemt pabalstus, vai arī uh, ļaut aizbraukt pie viņiem ģimenēm. Lūk, tas ir noteikts nolīgumā. Un mēs runājam par līgumu ar visu juridisko spēku, kas tam ir, tad, kad abas puses to ratificē. Tagad mums jāraugās, lai šīs tiesības tiktu labi īstenotas, un mēs nepieļausim nekādus puspasākumus un nekādu slēptas diskriminācijas formu mana un manas komandas atbildība ir raudzīties komisijas un komisāru uzraudzībā, lai labi tiktu īstenot šis līgums. Un uh, es, cik vien bieži jūs vēlaties, deputāti, dāmas un kungi, ieradīšos parlamentā, lai ziņotu par to, kā norisinās šī līguma īstenošana. Mēs Turpināsim aizstāvēt mūsu pilsoņu tiesības, un es gribu pateikties 27 mūsu dalību valstu vēstniecībām Londonā, kas strādā kopā ar komisiju, lai palīdzētu mums. Mēs turpināsim aizstāvēt mūsu pilsoņu tiesības. Power. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkā, lai nodrošinātu uh, to, ka izstāšanās uh, nolīgums tiek pilnti, pilntiesīgi īstenots. Komisija darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka vienu miljonu britu pilsoņu tiesības, kur dzīvo 27 dalību valstīs, tiek garantētas. Ka ikvienam no viņam uh, ir pienācīgā informācija un nepieciešamais atbalsts. Un mēs rūpīgi sekosim tam, kā apvienotās kādas valdība dara to pašu 3,5 miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu, kuri dzīvo apvienotā karalistē. Tik tiešām Eiropas Savienības eh, pilsoņu eh, apmešanās schēma, ko īstenībā apmešanās kalas ir uzrādījusi veselu virknī problēmu, ko minēja daudz eh, pilsoniskās organizācijas un arī daudz no jums šodien, kā Emanuēlis gadījums, kuru pieminēja Karolēna Vaudena. Komisija īpaši pievērsīs uzmanību Eiropas Savienības pilsoņu situācijai, cenšoties iegūt uzturēšanās status apvienotajā karalistē, lai tiktu izpildīt administratīvās prasības un tiktu pieņemti arī pieprasījumi eh, attiecībās gadījumiem, ka termiņi ir nokavēti pamatot iemeslu dēļ. Mēs jau esam sazinājušies ar saviem britu kolēģiem šajos jautājumos un bijušas vairāk konstruktīvas sarunas ar Stevenu Bārkliju, apvienotās karalistes valsts sekretārs šajā jautājumā. Es turpināšu uzstāt arī turpmāk uz to, cik svarīgi ir, ka apvienotā karaliste nozīmē spēcīgu, neatkarīgu struktūru, kas uzraudzītu šo situāciju. Šai struktūrai jāspēj taisnīgi un ātri rīkoties, reaģējot uz sūdzībām no Eiropas Savienības pilsoņiem. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Ļaujiet man noslēgumā izteikt dažus vārdus par kopainu saistībā ar šo vienošanos, kas tagad ir apstiprināta apakšpalātām un tiks nosūtīta jums apstiprināšanai 29. janvārī. Bez pilsoņu tiesībām tur ir daudz dažādu citu tematu, kur mums arī ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Īpaši es domāju par eh, protokolu saistībā ar īriju, kas nodrošina vienotā tirgus integritāti, bet vienlaicīgi aizsargāja Ziemeļīrijas ekonomiku un izvairās no stingrās robežas atjaunošanu. Šeit es vēlos atgādināt, ka ir paredzētas pārbaudas un kontroli eh, precēm, kas nonāks īrijas salā sagaidu konstruktīvu sadarbību ar apvienotās karalists iestādēm, lai nodrošinātu, ka visas iepriekšējās normas, kas ir ierakstītas šajā nolīgumā, tiek ievērotas un operatīvi izmantotas. Paldies par uzmanību! Paldies Baniekungam! Tagad padoms vārdā valsts sekretārē Brņača. Paldies, dāmas un kungi! Mēs varbūt atzinīgi vērtējam to, ka pārējām nākamajā posmā Brexit procesā mums tomēr ir jāsaglabā uzmanība, it īpaši attiecībā uz pilsoņu tiesībām, vai runa būtu par pārējais periodu, vai jebkādām nākotnes attiecībām ar apvienoto karalisti. Mums ir jābūt piesardzīgiem, rūpīgi uzraugot to, kā apvienotā karalistē tiks īstenots šis nolīgums, tāpat arī kā tas notiks 27. Eiropas Savienības dalību valstīs, lai dzīves izvēles, ko iedzīvotāji un ģimeņu locekļi ir izdarījuši, balstoties uz pārvietošanas brīvību, tiktu aizsargātas. Mēs paļaujamies uz jūsu atbalstu arī šajā jautājumā. Paldies jums vēlreiz par uzmanību. Paldies! Esam saņēmuši vienu rezolūcijas projektu. Debats noslēdzam, balsošana rītdien. Visiem labu pēcpusdienu!